Sì, dopo. Buongiorno colleghe e colleghi. A chi... Labdien, kolēģi! Māra kungs ir lūdzis iespēju izteikties. Lūdzu. No, no, it's this one. this one. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāju saskaņā ar mūsu reglamentu 163. pāntu. Pagājuši vakardien Brazīlijas augstākā tiesa aizliedza piemērot izraidīšanu attiecībā uz uh, Batistī kungu. Divās parlamenta rezolūcijās mēs esam aicinājuši pieņemt pretēju lēmumu, tāpēc es gribētu izteikt nožēlu un paust vēlēšanos, lai šī parlamenta prezidents nosūtītu vēstuli, lai tajā paustu visu parlamentu nožēlu Brazīlijas varas iestādēm un it īpaši, lai paustu un izteikt mūsu līdzjūtību un paustu solidaritāti ar uh, upuru tuviniekiem, kas 30 eh, gadus ir gaidījuši taisnīgu tiesu. Paldies! Grācie, grācie, honorē. Paldies! Paldies Mauro kungam! par to, ka viņš šo punktu izcēla. Honorevole Borgēzio. Borgēcijā kungs, lūdzu. un paveiksim par šo jautājumu. Es domāju, ka viss parlaments izjūt nožēlu un dziļu rūgtumu par šo lēmumu. Tāpēc es varu vienīgi atkārtot to, ko šis parlaments jau ļoti skaidri paziņoja šajā jautājumā divas reizes, kā jūs jau to pieminējāt. Un mēs Brazīlijas vārs iestādē par to arī paziņosim. Uh, Ronzulīkons, lūdzu. Paldies. Pavisam īsi. Es gribētu apsveikt savu kolēģi, kur tikko ir kļuvusi par māmiņu, un es gribētu apsveikt visas jaunās mātes un topošās mātes šajā parlamentā. Jo es domāju, ka viņas dara visu, kas ir viņu spēkos, lai būtu labas deputātas un labas mātes vienlaicīgi. Uh, Un tas ir tāds kā cerību simbols šajā te plenārsēdē. Priekšsēdētais. Lūdzu, centieties būt nopietnāki, jo nesen mēs kaut ko līdzīgu jau esam pieredzējuši. Parlaments nav bērnu dārs, tas nav arī nekāds bērnu nāms. Uh, mātēm tiesības netiek ievērots, un es domāju, ka tas, tas ir ļoti slikti. Bet mums ir jāmēģina savienot darba dzīve un ģimenes dzīve, un es domāju, ka ir absurdi dzirdēt šādas lietas izskanām šeit parlamentā, un tīpaši, ja to saka sievietes. Paldies! Bene, procediamo, procediamo al... Labi priekšsēdētājs turpina. Nu, tagad atgriezīsimies pie darba kārtības. Pirms mēs ķeramies pie balsošanas, uh, Man ir vairāki paziņojumi. Pirmais attiecas uz rakstisku deklarāciju 007 2011, kur iesniedz papastankas kungs. Baramīras Mišels